Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. We will start voting in... Vai mēs varam sākt pēc vienas minūtes balsošanu? Prohorūme lipon stis psifoforī. Jā, mēs varam uzsākt balsošanas procedūru. Pirmais ziņojums ir uh, Gabrielas kundzes ziņojums.